dzīvē Horvātijai tas palīdzēja sagatavoties iestājā Eiropas Savienībā un pievienošanās vienotiem tirgum, tādēļ mēs arī turpmāk sekosim rūpīgi šai jomai. Paldies! Līdz ar to ir beigušies balsošanas paskaidrojumu, un mēs pārtraucam sēdi līdz pulksten 15.